Un arī jau nekad mums īsti netika šeit paskaidrots, kāds viss darbojas. Un tādējādi, jā, mēs te bijām tādā ārkārtas ekonomiskā situācijā. Eiropas parlamentam nebija kāds demokrātiskais kontrols par šo. Es Domāju, ka šī pieredze pēdējo gadu laikā tik tiešām uh, bijis ļoti neveiksmīga, arī viss šī banka izpirkšana, kas ir notikusi nepamatot bez demokrātiskās kontrolas, ir svarīgi ne tikai šo regulu iekļaut uh, līgumā un institucionalizēti ir padziļināti vispār jāpārskat šis mehānisms. Piedāvājām un gribam, lai arī ziņojumā tiktu minēts tas, kā Eiropas budžets sniedz savu devumu arī Eiropas stabilitātes izaugsmas mehānismā, lai mēs varētu veikt budžeta kontroli pār uh, arī šo, nu, to referenti nepieņēma, bet nu, mums tas ir vismaz vienā grozījumā atrunāts. Un vēl viena lieta, kam būtu vajadzīgs būt tekstā, lai nākamās pielāgošanas programmās būtu deleģēti akti kā dēļ, jo tas ļautu mums parlamentam veikt mūsu juridiskās tiesības un noraidīt tos, bet arī to negribējāt pieņemt, bet no nu arī to iesniegsim kā grozījumu plenārsēdē un vēl viens grozījums, ko iesniegsim. Uh, Viena lieta, ko prasām jau ļoti sen, mēs gribam sociālo ietekmes novērtējumu par visām šīm lietām, par visām šīm uh, finanšu politikām. Tāds nebija Grieķijā, un mēs redzējām, ka tā bija liela katastrofa. Gribam lielāko arī kontroli, arī par direktoru iecelšanu. Mēs gribam viņu iecelt uh, šeit demokrātiskā procesā. Un visbeidzot, jautājums par šo atbalsta mehānismu. Uh, šīs atbalsta mehānismas nevar darboties, ja padomē ir nepieciešama vienprātība. Tad arī mēs lūdzām, lai atbalsta mehānisms notiktu automātiski, ka tiek izpildīti noteikti kritēriji, bet, ja ir nepieciešama vienprātība padomē, tas nav nekāds atbalsta mehānisms. Lūk, bet, nu, neesam nedz apmierināti ar šo reformu, nedz ar ziņojumu. Paldies! Urtasun. Ja sitten GUE-ryhmän nimissä edustaja Papadimulis, olkaa hyvä. Paldies, zaļo vārdā Papadimulis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Mums vajadzīgs Eiropas stabilitātes fonds. Jā, tās mums ir vajadzīgs. Tieši tāpēc, Dombrovska kungs, mums nav vajadzīgs e Eiropeiska parauga Startautiskais valūtas fonds, tāda kā tā kopija. Es jums to saku tāpēc, ka Grieķijā ļoti smagi maksāja Grieķijas tauta par kļūdainajām liberālajām uh, receptēm. Tagad mums vajadzīgs Eiropas stabilitātes fonds, kā to teica arī Hībner kundze tas ir jāiestrādā e, Eiropas sistēmā, lai tas darbojas ar kopienas mehānismu. Lai tas darbotos Eiropas Savien e, parlamentā, ne tikai nacionālas parlamentos. Bet to jūs nenodrošināt ar e, starpvaldību metodi, bet gan ar kopienas metodi. Turklāt tam ir ne tikai jāaizstājas starptautiskais valodas fonds, bet tam ir jāaizstāv arī, arī starptautiskā valodas fonda recepte. Šoibles recepte jāaizstāv, šis neoliberālisms. Tāpēc mums ir jāizteno pozitīvas izmaiņas, lai tas būtu atbildīgs ne tikai Eiropas parlamentam, bet arī padomei. Un jābūt pārstāvim, kas atbildīgs arī par sociālo koherenci. Uh, Ja mēs tā nedarīsim, tad mēs paliksim iepakaļ. Paldies! Paldies, papadimulis kungs! Tagad FTT vārdā Marko Vālī. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu grupa nevar pieņemt šo argumentu, um, ka, ka Eiropas monetārais uh, fonds ir stabilitātes mehānisms, bet institucionalizēts. Tas, kas notiek šeit, ir atkarīgs no aizdevumiem. Papadimūlis kungs runā par uh, Grieķijas tautas nestiem upuriem. naudas nodošana viņa pārziņā, protams, eh, ietekmēja sociālo stāvokli. Doma bija visu šo lietu padarīt demokrātiskāku, taču tas tā neizskatās. Mēs redzam, kāda ir atš lielā atšķirība, milzīgas kļūdas Eirozonā. Mums ir vajadzīga demokrātija, taču jūs to ar šo Eiropas monetārā fonda izveidu neko tādu neapliecināt. Paldies! Paldies, Valīkungs. NF grupas vada Mihāls Marusiks. Lūdzu, vienu pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit runājam par tirgu. Mēs par, runājam par brīvā tirgus mehānismu, un pēc būtības tas nozīmē, ka ir tie uzņēmumi, kas uh, nenes peļņu, un tie izkrīt no tirgus, un savukārt tie, kas nespēļņu, attiecīgi var uh, attīstīties, un tieši pateicoties tam mēs varam kaut ko panākt. Brīvā tirgus apstākļos veiksme pēc būtības ir uh, tikai divu faktoru uh, kopsavilkums uh, patērētāju. Uh, apmierinātība un zemas izmaksas. Līdz ar to tie uzņēmumi, kas ir neefektīvi un tie, kas uh, ar, savu, ar savām izmaksām uh, sarežģīja situāciju tiem uzņēmumiem, kas ir atraduši veidu, kā var veiksmīgi attīstīties. Tāpēc arī nav pareizi, ka kāds institūcijas ļoti iejaucas tirgus mehānismos. Tas ir pretrunā ar brīvo tirgu un sekas varētu būt tikai vienas. Uh, tas, ka efektīvu uzņēmumu attīstība tiks bremzēta un patērētājiem tiks uzlikta nasta atbalstīt neefektīvus uzņēmumus, un kuriem pēc būtības vajadzētu bankrotēt. Līdz ar to šāda fonda izveide un lielu uh, summu asignācija nozīmēs to, ka lieliem uzņēmumiem tas varētu būt izdevīgāk, savukārt citiem nē. Pēc būtības mēs runājam pār pārējo diskrimināciju tie, kas ir stipri, tiks uh, sodīti par efektivitāti, bet tie, kas nav stipri par savu nevarēšanu, viņi tiks apbalvoti. Tas nav pareizi. Kiitokset edustaja Maruši. Paldies, Maruši kungs. Pie politiskām grupām nepiedarošo vārdā Sofija Montēla. Dārgie kolēģi! 2010. gadā Trojka, kur veido Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un starptautiskais valodas punkts, eh, fonds Grieķu tautai uzlika ārkārtīgas taupības pasākums kas uh, bija nospiest uz ceļiem šo starptautisko aizdevēju acīs. Jūs tagad uh, izvirzāt savu pašu starptautisko valodas fondu. Jūs rakstāt, ka pirmā misija būs nodrošināt finanšu uh, pār atbalstu, pamatojoties uz specifiskiem noteikumiem pārejas periodā, būs jāpielāgo ekonomika. Mēs zinām, ko nozīmē šīs ekonomikas pielāgošanas fonds. Grieķijā pensijas ievērojami tika samazināts, algas uh, samazinājās un arī valsts uzņēmumi tika pers, um, pārdot privātu personām un pieauga bezdarba līmenis. Vācija diriģē Eiropu ar savu dzelzs tvērienu. Viena lieta ir droši. Es neko nedaudz, nu, nedaudz sagaidu no suverenās kustības. Francija vēl mazāk sagaidu no jums, kas Eiropu padara nepanesam un tās tautām. Paldies! Kiitokset, eh, edustaja Montel. Paldies, Montel kundze. Šī runa te uzstājās, uzstājās grupu vārdā, tagad individuālie deputāti. Pirmais runātājs Ferberkungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādājs kundze komisāra, kungs, dārgie kolēģi, finanšu. Un valsts parāda krīzē mēs redzējām ļoti skaidri, ka Eiropas stabilitātes mehānisms un ESF iepriekš bija ļoti nozīmīgi. Gan politiski, gan arī fakti to parāda un daudz vairāk, kas tika sasniegts, nekā varam teikt par Eiropas komisiju. MF un pārējie Kipras, īrijas, Spānijas programmas un citas programmas bija ļoti veiksmīgas. Secinājums ir tāds, tas, kas ir bijis veiksmīgs, to nevajag apšaubīt. Mēs varam padomēt, kā mēs starp Eiropas parlamentu un EMF e vai citām institūcijām varam uzlabot, piemēram, noslēdzot starp institūciju nolīgumu Taču nav jāprasa arī pārāk daudz, jo galu galā dalība valsts sniedz līdzekļus. Tas nozīmē, ka galu galā nacionālajie budžeti un nacionālajie parlamenti tie, kas sniedz līdzekļus un pārbauda tos, arī prasa atbildību. Tas nozīmē, ka daži uh, kolēģi, eh, kas ierosina vairākuma balsojumu par programmām vai arī Eiropas finanšu ministra pilnvaras, tādus vajadzētu noraidīt. Atbildības princips ir centrālais princips šajā lietā. Paldies! Kiitokset edustaja Ferber. Paldies, Ferber kungs. Tālāk uzstāsies Gardija Zabala Rubjāla kundze. Arī jūs rīcībā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Ekonomiskās krīzes gaismā mēs redzējām trūkumus, eh, veidojot eiro. Mēs piedzīvojām, eh, ka ir jāpastiprina Eiropas monetārā savienība. Eh, daudz darījām, lai novērstu risku, tomēr daudz vēl ar vienu darāmā arī kopīgais eh, Eiropas budžets ir veidots tā, lai palīdzētu dalībvalstīm cīnīties ar gaidāmām ekonomiskām krīzēm. Un tagad mums ir arī eh, Eiropas stabilitātes mehānisms, kas tika izveidots 2012. gadā. Parlaments uzskata, ka tas ir jāmaina. Šī apsvēruma dēļ mēs uzskatām, ka šis eh, mehānisms ir jāiekļauj uh, Savienības ietverā. Tas padarītu uh, ekonomikas un nodokļu politikas koordinēšanu vienkāršāku un piešķiet arī demokrātisko leģitimitāti šim projektam. Būtu labi, ja Eiropas budžets arī varētu sniegt savu ieguldījumu šajā mehānismā. Tad uh, Eiropas parlaments arī varētu veikt savu budžetu kontroli un arī revīzijas palātai būtu savu teikšanu šai lietā. Te ir paredzēti priekšnoteikumi. Tos uh, sagaida trojka no valstīm, kurām tiek piešķirts finansējums. Daži Eiropas Savienības līderi ir atzinuši, ka tas ir bijis pārāk smagi. Uh, pielāgoš, ekonomikas pielāgošanas programmām jāņem vērā sociālā ietekme, lai mēs eh, nepieļautu tādas pašas kļūdas, kādas notika līdz šim. Uh, Šīs ir tikai Eiropas parlamenta rekomendācijas, tām nav saistoša spēka, taču no politiskā viedokļa ceru, ka jūs tās tomēr paturēsiet prātā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Lukie kungs vien minūte. Priekšsēdājs kundz dāmas un kungi sākumā Eiropas stabilizācijas mehānisms uh, veidoj, to veidoja uz uh, līgumu neievērošanas. Uh, un tā tas ESM izveidojās. Šodien mēs runājam par to, ka tas tiks aizvietots un tiks izmantots e, Eiropas monetārais fonds, un tas arī būtu līguma pārkāpums, jo Eiropas Savienība nemaz nav tādas kompetences iekārtot šādu Eiropas e, monetāro fondu. Nekur Eiropas līgumos nav rakstīts par to, ka tā būtu kompetenta un tiesīga to darīt. Tas ir vēl viens e, piemērs tam, ka es mēģinu aizvien vairāk kompetences iegūt. Uh, pieredze, kāda mums ir bijusi, ir slikta pieredze, jo uh, monetārā politika nav bijusi veiksmīga. Uzreiz bija liela eiro krīze, un tad, kad es uzņēmās kompetenci migrācijas jautājumos, notika migrācijas krīze. Ar kādu pamatojumu mēs tagad sniegsim uh, ES kompetenci makroekonomiskai stabilizācijai. Tas ir pret līgumiem un nav nekāda pamata, kādēļ mums tas būtu jādara. Atbildīgi saskaņā ar līgumiem ir dalību valstu jautājumi. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Torvalds. Paldies! Es uzklausīju šo diskusiju un man liekas, ka Mums ir ekonomiska amnēzija, mēs neatceramies vēsturi, mēs runājam it kā uh, ekonomika un tās problēmas ar eiro uzradās. Viens piemērs. Britu vēsturē 1956. gads. Kas uh, toreiz notika? Deficīts budžetā un uh, pārvērtēti uh, aktīvi, un tad bija krīze. Tātad krīzes jautājumi un krīzes jau notika ļoti sen. Vācietis ļoti veiksmīgi uh, strādājis Vilijs Brants uh, 1969. gadā ieradās uh, Eiropas uh, Savienības uh, padomu sēdē un teica 30% no mūsu valodas uh, maiņas kursu pārpolitikiem varam piešķirt eiro kā fondu sākot šo valodu, taču ar vienu noteikumu. Jums jābūt spējīgiem vadīt jūsu ekonomiku. Un, ja neesat to spējīgi, tad nenāciet šurp un nevainojiet citus par to, ko neesat izdarījuši paši. Uh, Izlasiet vēstures grāmatas un mēģiniet saprast, par ko viss stāsts šis ir. Paldies! Paldies Torvalda kungam! Un tagad uh, nākamais uh, runātājs būs uh, Lietni Radas kundze. Jā, paldies! Lai arī jā, tas ir vēl uh, reha mehānisms, par ko mēs runājam, nu kāda starpība EMF, stabilitātes refā vai kāds cits mehānisms, tas ir viens un tas pats. Nav a, nepieciešamības tam. Es a, nāku no īrijas, un jums ir jāsaprot, kādēļ esmu skeptiska un kādēļ neesmu par. Ja mēs domājam par īriju, Grieķiju un citām valstīm mēs aizvien maksājam par šīm lielajām problēmām, kā, kādām saskārāmies pirms daudziem gadiem un maksāsim līdz 2040. gadam. Tādēļ nevaram būt optimistiski par to, ka šis instruments darbosies tā, kā mēs esam cerējuši. Un ļoti daudz cilvēku īrijā cieš no krīzes, cilvēki nevar ņemt kredītu bankā, mums ir augstāk augstākie procenti hipotekārajiem kredītiem bankām. Ļoti daudz cilvēki piedzīvo ekonomiskas uh, problēmas. Viņi nevar nopelnīt pietiekam daudz, lai nodrošinātu dzīvi. Un kādēļ mums jādomā, ka šis mehānisms būs uh, veiksmīgs, tam vajadzētu būt caurskatāmam, atbildīgam. Un vēl kāds jautājums. Bankas, bankas nemaksā ne centu uh, kā nodokļus lai arī gūst milzīgu peļņu. Un tajā pašā laikā mēs runājam par nodokļu maksātājiem, kuriem vajadzētu atbalstīt šādus mehānismus. Es uh, ne, nedomāju, ka atbalstīšu to, un es nedomāju, ka īrijas uh, pilsoņiem tas būtu vajadzīgs. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs - Pedičīnī kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsētājs kundze. Nu tā tad. Kam tad šis jaunais Eiropas monetārais fonds vai kas cits nāks par labi, vai ir kāda vēl Vācijas banka vai kāda cita banka, kas būtu jāglābj? Nē, paldies, mēs jau esam. Uh, 2010. gadā visi iemaksājuši. Toreiz runā Grieķija vai Spānija jāgļā, jāglābj. 60 miljonus eiro trīs gados iemaksājām, un tas viss nonāca Vācu un Francijas banku pagrabos. Citi neko nav maksājuši. Un tagad jaunais uh, monetārais fonds. Vai tiešām tas uh, dos ieguldījumu stabilitātē? Francija, Vācija, vai tās tiešām palīdz tām valstīm, kas saskars ar problēmām. Tie taču vienkārši ir uh, pasākumi, kas samazina politisko suverenitāti. Pēc pāris gadiem atkal nākamais uh, komisijas uh, priekšsēdētājs atvainosies. Junkers Grieķijas gadījumā arī tā uh, rīkojās. Un visu to pieminēja, kas uh, nebija veiksmīgs uh, darbībā. Izaugsme uh, pārtrauc. Tagad jāmaina kurs. Ekonomikas politikai jābūt ekspansīvai, lai samazinātu bezdarbu, lai apkarotu nevienlīdzību un izlīdzinātu plaisas attīstībā. Paldies! Paldies, Pedičīnī kungs! Nākošais runātājs Elisen kungs pusotra minūte. Eiropas monetārais fonds paredzēts, eh, lai aizsargātu eiro. Tas ir fonds, kuru, no kura dalībvalsts sagaida, ka tas uh, glābs ekonomisko situāciju, kur tas vajadzīgs. Pārējot uz eiro mums nestāstīja, ka mēs varētu saskarties ar tādām krīzēm ir valstis, kurām ir ļoti neizteikta izaugsme un liels parāds. Valstis ārpus eirozonas, kā Norvēģija, cieši no tādām parā, parādībām daudz mazāk. Kiprā un Grieķijā netiek ievēroti e, iestājas eirozonā kritēriji, šie konverģences kritēriji, un līdz ar to ir milzīgākais parāds. Eiropas monetārais fonds būšot uh, krīzes pārvaldības instruments. Nacionālajiem parlamentiem tiek piešķirts veto tiesības, bet Nīderlandieši no tā neko nevar vinēt. Mēs esam pret Eiropas monetāro fondu, mēs ierosinām tādu stabilitātes mehānismu, uh, kas pēc iespējas drīzāk ir jāizmanto. Paldies! Priekšsēdētāji, vai ir kādas problēmas ar tulkojumu un vai mēs to varētu sakārtot? Okay. Voimme siis jatkaa. We can go on. Go on. Tā tad varam turpināt. Un tagad Karas kungs, divas minūtes lūdzu. Vicepriekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungu. Eiropas parlaments jau gadiem ilgi prasa, lai Eiropas glābšanas pasākumu kopums tiktu attīstīts, izveidojot Eiropas monetāro fondu. To jau esam prasījuši ziņojumā par lielāko ekonomisko, finanšu un sociālo krīzi. Esam tā rīkojušies arī mūsu pašiniciatīvas ziņojumā par uh, trojkas darbības pārbaudi. Un to daram arī šodien. Esam pilnīgi pārliecināti, ka mēs esam guvuši mācību no finanšu un sociālās krīzes, ka mēs vēlamies spēcīgāku ekonomikā un finanšu savienību un veicināsim stabilitāti Eiropas Savienībā. Šo Eiropas monetāro fondu, protams, ka vēlamies balstīt uz kopējām tiesībām un pakļaut Eiropas parlamenta kontrolai, nevis tikai starp valdību instrumentu atstājot. Mēs vēlamies, lai Eiropas monetārais fonds veicinātu stabilitāti un palīdzētu dalību valstīm, kas saskars ar problēmām. Uh, un lai būtu stingri noteikumi un tikt īstenots reformas. Mēs gribam, lai tajā būtu viss 100-500 uh, miljārdi eiro. Iespējams, arī būtu daļa no Eiropas budžeta un galu galā būtu nodrošinājums banku savienības galēji izveidēji. Tas ir nepieciešams, lai Eiropa būtu neatkarīgāka, stabilāka, lai eiro tiktu spēcināts un lai Eiropa darbotos bez ārvalstu palīdzības, varētu reaģēt nepieciešamības gadījumā un komisija varētu turpināt darbu pie sanācijas problēmām, pro, programmām. Mēs lūdzam dalību valsts darīt visu, lai radītu ietvarus šai programmai. Paldies! Kolēga Karas. Paldies, Karas kungs. Tagad uzstāsies Breso kundze vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji! komisijas priekšstādātā vietnieki, kolēģi, man jāsmējas, kad dzirdu kolēģis, kas iestājas par valstu suverenitāti, uh, izsakās, ka viņu valstīm ir jābūt tiesībām pašām pieņemt lēmumu ekonomiskos jautājumos. Bet patiesībā Eiropas monetārais fonds, ko arī turpmāk sauc ESM, nevis eh, MF, līdz šim tika izmantots dalībvalstīm galvenokārt pieņemot lēmumus. Un tā ziņojumā šis fakts ir ņemts vērā. Lēmumi tika pieņemti starpvaldību līmenī, un šādi tika piešķirta leģitimitāte Eiropas monetārajam fondam. Vēlos uzsvērt, ka tam jābūt Eiropas Savienības eh, tiesību aktu sastāvdaļā vairāk nekā tas ir tagad, un Eiropas parlamentam ir jāpiešķir pāraudzības pilnvers. un jāsāk no nosaukuma. Tam nav jābūt Eiropas monetārajam fondam, to sauc tāpat kā to devēja agrāk. Ir bijis apjukums par šo nosaukumu. Tā vienmēr ir, kad mēs runājam par šādu veidu institūcijām. Bresau kundze, jums, Ertreģis kungs, vēlas uzdot zilās kartīs jautājumu, vai jūs esat gatavi, gatavi to uzklausīt? Jā, tā šķiet, lūdzu. Vārds jums 30 sekundes. Paldies, ka esat gatavi maz klausīt, saka Ernstrēčs kungs. Jūs izmantojat tādu eh, vārdu, kas bija ļoti interesants. Eh, Suverēnisti. Es neesmu dzirdējis tādu vārdu, ka to izmantot šādā kontekstā. Vai jūs varētu paskaidrot, ko jūs ar to domājat? Vai tas ir kaut kas eh, nosodošs jūsu skatījumā, vai tas ir tāds neitrāls raksturojums? Tas man pārsteidz. Es nebiju gatavs, nebiju nodomājis uzdot zilās kartītes jautājumu, bet šis jautājums man tiešām nodarbina. Lūdzu paskaidrot, ko jūs domājat ar šo vārdu. Protams, labprāt. Suverēnists manā skatījumā ir tāds, kurš uzskata, ka Eiropas Savienībā visas kompetences ir jānodod dalībvalsts pārziņā. Kaut arī viss ir jāpārvalda starpvaldību kontekstā. Cilvēki, kas ir federālisti, es tāda esmu, uzskata, ka tas, ko dalībvalsts pašas nevar atrisināt, ir jāatstāj ES līmenī, un valūta katrā ziņā jāpārvalda šajā līmenī. Paldies! Testa. Paldies par jūsu sniegto atbildi. Tagad pārēsim tālāk. Nākošais runātājs. Kurš mikungs vien minūte? Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, runājot par Eiropas monetārā fonda izveidi, Vēlos paust cerību, ka mēs tik tiešām varēsim stiprināt Eiropas Savienības finanšu stabilitāti, un tā būs iespējas Eirozonu uh, stiprināt uh, ļoti lielā mērā līdz šim stabilitātes mehānisms un fonds, kas darbojas institucionāli un veido sadarbības starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem, un ir nepieciešams regulēt arī jautājumus, par dokumentu publisko pieejamību, un tas viss ir jārisina demokrātiski. Vēlos tāpēc cerēt, ka fonds risinās arī citus jautājumus saistībā ar uh, valūtas uh, savienības uh, funkcionēšanu un arī attiecības ar valstīm, kas neietilpst Eirozonā. Un tas veicinās arī Eiropas integrāciju, arī kopēja tirgus uh, veicināšanu. Nedrīkstam pieļaut, lai tas kādā veidā mazinātu uh, kopējā Eiropas Savienības dalībvalstu konkurētspēju, un arī lēmumu pieņemšanas procesā dalībvalstīm ir jābūt teikšanai. Ir nepieciešams arī atvēlēt līdzekļus Eiropas Savienības budžeta ietvaros. Paldies! Kiitokset edustaja Kuzmiuk ja... Paldies, Kuzmika kungs! Un tagad aicinu Omārģi kungs. Priekšstādātājs kundze, paldies! Taupības politikas desmitgāde, kas ir nepārprotam izgāšanās visur Eiropā, šiet jums nav bijis pietiekami. Makrons un Merkele nav atraduši labāku receptu, kā izdomāt vēl vienu nedemokrātisku institūciju Eiropas monetāro fondu. Bez jebkādas kontrolas no Eiropas parlamenta puses tā nav paredzēta. Šis fonds iznīcinās, tāpat kā to darīja Starptautiskais valūtas fonds, eh, dalībvalstis un eh, atkal valdīs eh, neoliberālisms. Ma Makrona un Merkeles aparāts ir aparāts, kas iznīcina demokrātiju. Tiek domāts tikai par bankām. Paldies! Tagad vārds Eteriča kungam. Pusotra minūte. You, Paldies, priekšsēdētāji. Cik lieliski Eiropas monetārais fonds, brīnišķīgi, kad ir valstis, organizācijas, ekonomikas uzņēmumi, kas eh, saskaras ar krīzi, tad jūs vienkārši paņemsiet uh, nodokļu maksātāju līdzekļus un uzdāvināsies viņiem tos. Vai cik brīnišķīgi bija, ka tur šīs valsts uzaicinājāt Eirozonā? Brīnišķīgi. Vienīgā nelēma ir tā, ka šīs valstis ekonomikas organizācijas uzņēmumi cīnās šīs Eirozonas ietvaros, kurā jūs tik laipni tās iedabūjāt. Un tā vietā, lai teikt, nu labi, mēs redzam, ka tas nedarbojas šīm ekonomikām pašām ir jāsaprot, eh, eh, kā nostāties kājām. Šie uzņēmumi, kas nenes peļņu, tiem ir jāizgāžas. Tas ir skaidrs, bet tāda ir uh, tirgus ekonomika. Tā vietā jūs izmantojat nodokļu maksātāju naudu tiem uzņēmumiem, kas nedarbojas. Es arī gribu būt laipnus. Es esmu nevienīgais tāds laipnu ļaužu pulciņā. Es vēlētos ierosināt šādi. Jums ir jāsaprot, jūs nevarat nopirkt tirgu. Jūs kaut ko neiespējumu vēlties panākt, un jūs vienkārši izmetat miljardiem maksāt, eh, nodokļu maksātāju naudu uz kaut kādiem neiespējumiem projektiem. Paldies! Liels paldies! Lebretona kungs, pusotru minūtu lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdā kungs. Eirozona ir tik trausla, ka valstis ir. Un arī tādēļ, ka valsts ir ļoti heterogēns. Nu, salīdziniet Vāciju un Grieķiju. Žozefs Cigists, Nobela laureāt, balvas laureāts, to ir izskaidrojis. Nākamo finanšu krīzi pareģo. Un uh, Eiropas uh, Finanšu stabilitātes fondu no 2010. gada uh, izmainīja 2013. gadā ar Eiropas stabilitātes mehānismu. Domāju, ka tas ir pārāk pakļauts valdību lēmumiem, un šodien to vēlas pārveidot par Eiropas monetāro fondu. Nu, jāsaka, ka pēdiņās tas atkal būs kaut kas jauns, bet tas ir jauns uzbrukums valstu suverenitātei, to neatbalstu, un ir skaidrs, ka EMF būs tāds pats kā iepriekšējie. Ja realizēs privatizācijas un taupības programmas, ko ultraliberālisms tam diktēs. Un es nevēlos, lai rīt Francija būtu EMF e rotaļlieta. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs Stoliena kungs divas minūtes, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jau uh, no paša sākuma esmu pasvītrojis to, ka ja Eiropas Savienība vēlas izveidot uh, kādu instrumentu, lai atbalstītu dalību valsts, kas ir nonākušas finanšu problēmās, tad racionāls risinājums būtu tāds, ka mēs Eiropas stabilitātes mehānismu uh, no uh, starpvalstu līmeņa izņemam un pārliekam to kopējās tiesībās. Pozitīvi jāvērtē tas, ka komisija ir izteikusi šo priekšlikumu un ka šis ziņojums šodien ir sastādīts. Es sastā, atbalstu abus šos priekšlikumus. Ļoti žēl, ka padome ir pieņēmusi lēmumu nediskutēt par komisijas priekšlikumu. Es atbalstu ziņojumā minēto priekšlikumu. Eiropas monetāram fondam jābūt atvērtam valstīm, kas nav vienotajā valodas zonā un vēlas pieņemt pasākums. Es gribētu iesniegt tikai vienu grozījumu. Šo iespēju vajadzētu piedāvāt tām dalību valstīm, kas jau ir pieņēmušas lēmumu par eiro ieviešanas uh, plāniem un izpilda konverģences kritērijus, kas ir saskaņoti ar komisiju un Eiropas centrālo banku. Es atbalstu arī uh, priekšlikumu, kas ir ziņojumā minēts par jauno Eiropas stabilitātes mehānisma uzdevumiem. Es domāju, ka arī vienotajam izpildes fondam ir paredzama nākotne, un tas varētu būt kā daļa no Banku Savienības otrā pīlāra. Paldies uh, Stalējan kungam. Nākamais runātājs Silva Pereira, divas minūtes. Pat konfirma. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs tagad runājām par to, ka Eiropas parlaments vēlas reformēt Eiropas monetāro fondu. Lai varētu risināt problēmas, kas ir saistītas ar atbalstu sniegšanu Un mēs šeit nodrošinām Eiropas stabilitātes mehānisma darbību, kas būs cieši sakņots Eiropas Savienības tiesiskā ietvarā. Tas ir saistīts ar Eiropas uh, valūtas fonda neatkarību, un tad mums būs iespēja pāršķirt jaunu lapusi un piedāvāt jaunas risinājumus. Mums būtu nepieciešams mācīties no pagātnes, no tām programmām, kas jau ir īstenotas un noteikti ir nepieciešams pārbaudīt arī sociālo ietekmi. Un, manuprāt, tas ir tas, kas ir teikts starp ziņojumā, kas būtu noteikti jāliek uz balsošanu. Padomē un komisijai ir nepieciešams ļoti rūpīgi uzklausīt eh, Eiropas parlamentu, jo gal galā mēs šeit pārstāvam Eiropas Savienības pilsoņus. Liels paldies, un tagad Marijas kungs! Vienu minūtu. Liels paldies, priekšstādātāji, tā ir valoda, saka Marijas kungs. Kolēģi, daudz tintas ir iztērēts, lai radītu Eiropas monetāro fondu. Tas vienkārši sako nīstamā starptautiskā valūtas fonda pēdās. Tas iznīcīja veselas valstis. Un uh, Grieķija bija galvenais izmēģinājuma dzīvnieciņš. Starptautiskais valūtas fonds padara, uh, um, izputināja Grieķijas tautu. Labi būtu uh, vērsties pret cēloniem, kas izraisīja nabadzību Eiropas Savienības dalībvalstīs. Galvenais cēlonis, un tāda ir Eirozonas politika. Eirozonas politika ir veidota, lai kalpotu Vācijas interesēm stabilitātes eh, pakts eh, pieprasa taupības pasākums. Ir jāatsauc šis eh, um, instruments, ir jāaizstāja Eiropas centrālo banku sistēma. Un dalībvalstīm ir jāatgūst sava monetārā neatkarība, ņemot vērā to, kāds ir to līdzdalības īpatsvars Eiropas centrālajā bankā. Paldies! Tagad vārds Rozātī kungam divas minūtes, lūdzu. Thank you, uh... Paldies, priekšsēdētā kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, vēlos apsveikt komisiju par šo ziņojumu. Un, manuprāt, tas ir svarīgs solis uz priekšu, ja mēs runājam par ekonomikas un monetārās savienības stiprināšanu un Eiropas Savienības stiprināšanu kā tādu. Eiropas monetārais fonds aizstās un palielinās Eiropas stabilitātes mehānismu. Tas ir lielisks veids, kā mēs varēsim risināt potenciālās krīzes. Pēc būtības tas aizpilda plaisu, kas līdz šim Eirozonai ir eksistējusi. Kādi būs uh, monetāra fonda uzdevumi? Pirmkārt, tas atbalstīs dalību valstis, kuras šobrīd eh, saskaras ar finanšu grūtībām. Jā, varbūt daži pasaka, bet pēc būtības tā ir eh, stabilitātes mehānisma loma, bet šeit fonds varēs to uh, risināt daudz labāk. Vēl viens uzdevums uh, tā būs iespēja bankam arī rast uh, patvērumu risinājumu, ja bankas atrodas finanšu grūtībās. Tāpēc tā ir iespēja gan dalībvalstīm, gan bankām iegūt vajadzīgo atbalstu. Un eh, šī ir svarīga asa, kas varēs palīdzēt uh, valstu nacionālām bankām. Tā ir garantija, ka šīs fonds nepārve, nepārtaps par pastāvīgo transferu mehānismu. Būs arī citi labumi, piemēram, par pārvaldību. Tas būs daudz efektīvāks, jo tas iekļausies Eiropas Savieniības tiesiskā ietvarā un lēmumu pieņemšanas mehānisms būs daudz ātrāks un arī būs daudz veiksmīgāks. Tā būs daudz lielāka iespēja risināt krīžu situācijas dalību valstīs. Un nobeigumā tāda viena atkāpe. Nedomāsim, ka Eiropas monetārais fonds uh, ir uh, kādā konkurencē starptautisko monetāro fondu, jo tas fonds nāk klajā ar risinājumiem uh, daudzām valstīm un arī Eiropas Savienības dalību valsts var gūt labumu. Lielas paldies! Un tagad aicinu Tomā kundzi, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsētē kungs. 2008. gada finanšu krīze parādīja, cik postošas sekas ir uh, nepabeigtam uh, darbam uh, un nepierādītai solidaritātei. Uh, Šādā izpratnē Eiropas monetārais fonds ir nepieciešams. Paldies līdzreferandiem, kas ir strādājuši. Un domāju, ka šis instruments palīdzēs radīt papildus drošības tīklu. Tas nāks par labu dalību valstīm un palīdzēs arī tāda tā kā ķēdes reakcija Eirozonā. Diemžēl fonda izveida paliek starpvaldību ziņā Noteikums diktē stabilitātes pakts, parlamenta lemšana ir ierobežota, kontrole arī. Un tas turpina taupības politiku, kāda tika izmantota ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Par maz ir caurskatāmības, demokratisko lēmumu un tiek izmantots princips, tas, kas maksā, tas lemj šīs politikas sekas ir uh, postošas, tās uh, ir postošas uz nabadzību un uh, publisko sektoru. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Tomašiķis kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ziņā pašā sākumā ir teikts, ka eiro ieviešana ir viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas uh, projektā bet tas ir atkarīgs no tā, kam mēs jautājam. Varbūt varam pajautāt itāļiem vai grieķiem, ko viņi domā. Eiro bija ļoti noderīgs mehānisms, jo tas pēc būtības centralizēja Eiropas Savienību, un tā bija iespēja mazināt manevrēšanas laukumu dalību valstīm. To pašu mēs plānojam sasniegt ar Eiropas monetāro fondu. Eiropas monetārais fonds pēc būtības būs līdzīgs starptautiskajam monetārajam fondam. Un, ja mums draud potenciāla ekonomiskā krīze, tad Eiropa kļūs daudz stiprāka. Tas ir mēģinājums krīzes mehānismu pārveidot par pastāvīgu mehānismu, un vai tas ir pareizi? Tas nav nepieciešams. Paldies! Tagad lūdzu, pietikainenes kundze, divas minūtes, lūdzu eurooppalaisen valuuttarahaston perustaminen on looginen jatko. Paldies! Eiropas monetārā fonda izveide ir ļoti loģisks solis uz priekšu. Runājot par Eiropas stabilitātes mehānismu, kas tika izveidots pēc uh, finanšu un eiro krīzes. Jo dalība valstis netiek galā ar stabilitātes un izaugsmas paktu, un arī krīzes laikā arī finanšu kapacitāte tika apdraudēta. Kopā ar divpaku un sešpaku šis priekšlikums veido labu ietvaru. Eiropas monetārais fonds kļūs par neatkarīgu institūciju, kas būs integrēta Eiropas Savienības uh, likumdošanas bāzē. Tas nebūs Eiropas Savienības dalību valstu uh, rokās. Tā ir jābūt oficiālai institūcijai, kas pieņem oficiālus lēmumus. Uh, balstoties uz noteikumiem, par kuriem esam vienojušies kopā. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies stabilitāti panākt ilgtermiņā. Un vai tiešām mēs varam godīgi apgalvot, ka dalība valstis var pieņemt šādus lēmumus, balstoties uz tiem pašiem kritērijiem, uh, Piemēram, ja mēs runājam par atbalstu Maltai, Vācijai, Kiprai vai Francijai, vai kritēriji būs tādi paši, neatkarībā no tā, kāda ir valsts. Tātad, ja mēs vēlamies mehānismu, kas var darboties tirgu ar paredzamības pakāpi, tad ir svarīgi, lai monetārais fonds darbos, darbotos pastāvīgi, lai tam būtu neatkarīgs status un lai no dalību valstu puses nebūtu spiediena. Mēs lēmumu pieņemšanas procesā esam tas, kas mēs esam, un pēc būtības esam tagad pakāpušies uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšēju risinājumu, runājot par stabilitātes un izaugsmas paktu. Joprojām mums ir nepieciešams turpināt darbu un jā, jāattīsta Eiropas monetārais fonds. Paldies! Un tagad aicinu Gājēra kungu vienu minūtu. Prezidents. Paldies, priekšstādātāj kungs. Nu, man iespaido, cik daudzās valodās jūs runājat. Dāmas un kungi, Eiropas eh, komisijas priekšlikums eh, Eiropas Savienības tiesībās iestrādāt eh, jauno instrumentu ir labi, jo tikai tā var garantēt Eiropas parlamenta kontrolas iespējas. Un padomē nevajadzētu kavēties. Ir skaidrs, ka pārvaldības struktūra Eirozonā jātīsta tālāk, uh, ka budžets un stabilizējoša tā funkcija mm, ir nepieciešama, lai vainātu asimetriskos šokus. Mums ir jābūt vienotām struktūrām, nevis paralēlām. Līdz ar to ir jābūt saprātīgam budžetam un daudzgad finanšu uh, schēmā jābūt atbilstošiem līdzekļiem. Tādēļ 1% no IKN, uh, kuru uh, valstu un valdību vadītāji bieži atbalsta, tas šī pieeja nav pareiza. Nedrīkst būt nekādu tabū runājot par budžetiem un pašu līdzekļu izmantošanu. Mums ir nepieciešami ieņēmumi, piemēram, digitālais nodoklis vai transakciju nodoklis, lai finansētu Eirozonas mērķus. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Kelly kungs, divas minūtes. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, pozitīvi raugos uz darbu, kas ir paveikts Eiropas mandāra fonda izveidē, jo tā ir iespēja nodrošināt uh, monetārās un finanšu sistēmas darbību. Eiropas monetārajam fondam ir jābūt uh, tai institūcijai, kas uh, attīstā palīdzības programmas, bet ir svarīgi, lai lēmumu pieņemšana būtu dalībvalstu rokās. Nākamajā Eiropas Savienības budžetā jābūt iespējai veicināt ilgtermiņā un ilgspējīgu attīstību, tā lai veidotos tāda ekonomika, kas uzlabo mūsu iedzīvotāju a, dzīves kvalitāti. Eiropas a, finanšu a, sistēmas mērķis noteikti ir atgūt pilsoņu uzticēšanos. Mums ir nepieciešams stiprināt Eiropas stabilitātes mehānismu. Mums ir nepieciešams arī uzsvert uh, kapitāla tirgus savienības izveidi un attīstību, jo tas ir jauns mehānisms, lai varētu finansēt mūsu uzņēmējdarbību, un tas var papildināt Eiropas investīciju plānu. Un esmu arī gandarīts par vairākiem noteikumiem, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, arī, ka visas dalībvalsts var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā ne tikai Eirozonas dalību valstis. Ir ļoti svarīgi, lai uh, fondā būtu pietiekama uh, ekspertu pārstāvība, lai mēs tik tiešām varētu panākt lēmumu, profesionālu lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā to, cik lēni padomē tiek pieņemti lēmumi, mums ir nepieciešams padomāt par to, uh, kā, cik ātri tas virzīsies. Eh, ne jau pirmo reizi Eiropas parlaments parāda iniciatīvu, lai risinātu tik svarīgu jautājumu. Lielas paldies, un tagad aicinu Santa kungu vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji! Progress monetārā fonda izveidēja būs noteikti problemātisks, ja vien uh, politiskā plaisa starp uh, lēmumiem un rezultātiem netiks aizpildīta. Uh, ir nepieciešams veicināt institūciju darbību, kas pārvaldīs uh, fonda uh, darbību un lai mēs varētu izvairīties no krīzes. Tomēr joprojām ja starp dalību valstīm ir uh, diezgan liela neusticēšanās. Tiek runāts par federalizāciju, un dalību valstis nevēlas to un neuzskatā, ka tagad būtu īstais laiks to apspriest. Eiropas monetārajam fondam ir jābūt integrētam kopienas metodē. Tas nozīmē, ka ir jābūt uh, centieniem virzīties uz priekšu, un ja būs neefektīvs mehānisms, tad monetārais fonds uh, būs neefektīvs un lēns mehānisms. Bet, protams, tas ir darbs, kas, uh, kas vēl ir procesā. Lielas paldies, un tagad es aicinu izteikties Šeinfelda kungu. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! konjunktūras un nekon, dekonjunktūras eh, aspekti ir eh, ļoti svarīgi ekonomikā, un tas viss ietekmē ekonomiku un to, kā, not, kā noteiks ekonomiskā darbība. Un ja dekonjunktūras uh, procesa notiek, tad ne jau uz, tikai uzņēmumi un valsta budžeti cieši, bet e, tieši iedzīvotāji cieši. Eiropas Savienībai līdz ar to ir nepieciešams, lai mums būtu labs, spēcīgs stabilitātes uh, mehānisms, kas var nodrošināt šajos precikliskajos momentos. Eiropas Savienībai ir nepieciešama at, nepieciešams atbalsts lejupslīdes un, protams, arī krīzes gadījumā. Uh, Eiropas stabilizācijas mehānisms, Eiropas monetārais fonds, tas varētu būt labs risinājums. Es personiski nedomāju, ka ir tik svarīgi cīnīties tagad par nosaukumu. Būtiskākais ir, lai dalībvalstīm būtu teikšana, un otrkārt ir nepieciešams runāt par kvalificēto vairākumu. Protams, tam jābūt uh, stiprinātajam kvalificētajam vairākumam. Turklāt svarīgi ir saprast, kurš varētu saņemt atbalstu, kurš varētu būt šis saņēmējs. Eiropas monetārais fonds noteikti var nodrošināt mehānismu restruktūrizācijas fondam. Nobeigumā vēlos teikt, ka esmu pārliecināts, ka šis mehānisms, par kuru mēs tagad runājam, var būt tiešām pastāvīgs un var ļoti labi un pozitīvi ietekmēt Eiropas Savienību. Tad mēs varēsim rēķināties ar efektīvu darbību. Liels paldies! Un tagad aicinu Vaidaras kundze. Divas minūtes, lūdzu. Grazie, prezidente. Godātie kolēģi! vēlos apsveikt ziņotājus un izteikt gandarījumu par to ka kārtējo reizi esam aktīvi strādājuši arī pie politiski jūtīgiem jautājumiem pie kuriem padome vēl nemaz nav ķērusies. es atbalstu eiropas stabilitātes mehānisma reformas kas mums ir ļoti svarīgas ja vēlamies būt tālredzīgi un domāt par ekonomisko krīžu novēršanas instrumentiem jau saulaicīgi no visām dalībvalstīm tikai deviņpadsmit ir eirozonā. tas apgrūtina eiropas monetāro un ekonomikas sadarbību kad draud ekonomikas lejupslīde vai ir citi nelabvēlīgi makroekonomikas faktori. jāizveido tāds sadarbības modelis kurā visas dalībvalstis var pieņemt ātrus un efektīvus risinājumus par palīdzības sniegšanu. eiropas komisijas priekšlikums ir labs pamats šāda modeļa izveidei eiropas monetārais fonds lai arī kāds būs tā nosaukums to integrējot eiropas savienības likumiskajā ietvarā būs ļoti nozīmīgs lai palīdzētu grūtībās nonākušajām valstīm un ir svarīgi lai dalībvalstīm par to būtu teikšana. svarīgi arī lai tā funkcijas nedublētos ar citām institūcijām. tomēr šodien ar to ir par maz ja mēs vēlamies efektīvu un pārskatāmu lēmumu pieņemšanas mehānismu ir jāpalielina stabilitātes mehānisma instrumentu kastīte tai skaitā demokrātiskā atbildība gan pret eiropas parlamentu gan dalībvalstīm. paplašinot instrumentu klāstu būs jāspēj rast zelta vidusceļš starp dalībvalstu solidaritāti un protams atbildību. grūtībās nonākušajām dalībvalstīm būs pašām jāuzņemas lielāka atbildība gan pret savas valsts iedzīvotājiem gan pārējiem eiropas pilsoņiem tāpēc piekrītu ka reformējot eiropas stabilitātes mehānismu lielāks uzsvars ir jāliek uz atbalstu dalībvalstīm nevis bankām no kurām prasīt atbildību dažkārt ir problemātiski. mums ir jābūt atklātiem gan pret sevi gan iedzīvotājiem. diskusijā par ir skaidri redzams ka dalībvalstīm ir atšķirīgs viedoklis par ems nākotni tomēr šī diskusija ir labs pamats lai mehānisms reformu rezultātā tiek pilnveidots. paldies! Paldies, grazie mille. Paldies, kolēģi Inese. Un brīvais mikrofons mums nav, tāpēc, ka nav pieteikumu, un tāpēc uzreiz aicinu izteikties Dombrovska kungu vicepriekšsēdētāja komisijas vārdā lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, cienījamies deputāts, ar lielu uzmanību klausījos jūs viedokļu apmaiņā. Un šis ir vēl viens piemērs ļoti kaislīgām diskusijām, kaislīgām diskusijām par Eirozonas padziļināšanu. Mēs runājam te par ekonomiskās um, savienības struktūru. Uh, Darbs vēl nav beidzies. Mēs saprotam, ka priekšlikums par Eiropas monetāro fondu ir solis pareizajā virzienā. Atkārtošu, kāpēc. Pirmkārt, Eiropas monetārā fonda iestrāde uh, juridiskais atverā nodrošinās labāku finansiālu atbalstu dalību valstīm, kas saskars ar grūtībām paredzēt labāka uh, finanšu sektora pārvaldība, pāraudzība. Komisijai šeit ir izšķiroša loma. Tas arī stiprinās uh, Eh, pārskata atbildību eh, augstākajam līmenim no dalībvalsts puses. Un tas attieksies ne tikai uz eh, atsevišķām dalībvalstīm, kas saņem atbalstu, bet uz visu Eirozonu kopumā. Turklāt fonds ļaus palielināt caurskatāmību un pārskatu, tā kā tas ir citu Eiropas institūciju gadījumā. Vēlamies vēl uzsvērt, ka Eiropas monetārā fonda iestrāde e, Eiropas ietvarā atainos arī šī fonda nozīmi kopš tās izveids. Noslēgumā vēlos sacīt, pastāstīt, kā īstermiņā un vidustermiņā attīstīsies šis fonds. Dalībvalstīm ir jāievēro. Ja noteiktās lomas un uzdevumu, kas izklāstīti līgumos, neietekmējot kompetenci starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji. Tagad vārds uh, referentam Maņka kungam. Lūdzu, Vladimir. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties uh, līdzreferentam Pedro Silva Pereiram par veiksmīgo sadarbību. Vēlos pateikties Anī Ānu referentiem un personālam par lielas paveikto darbu. Vēlos uzsvērt, ka dalībvalsts nevar atrisināt sistēmiskos riskus, kas kara Eirozonu pašu saviem spēkiem. Tas attiec uz visu uh, finansiālo sistēmu. Te nav tikai runa par multinacionāliem uzņēmumiem, kā Maršikungs minēja, bet arī citi uzņēmumi, kas var zelt un plaukt globalizētā ekonomikā. Tātad vesels reģionus un nācijas vai skart uh, ekonomiskās problēmas, turklāt tās var pārmesties uz citām valstīm. Mums ir vajadzīgs mehānisms, lai šādus draudus novērstu pašreizējā starpvaldību metode ESM e, neatrisina problēmas krīžu gadījumā. Iestrādājot to Eiropas Savienības juridiskajā e, ietvarā, šis fonds kļūs efektīvāks. Tāpēc mēs aicinām īstenot efektīvu īstermiņa reformu. lai mēs varētu stabilitātes mehānismu attīstāt, attīstītāk, attīstīt ambiciozāk nākotnē. Tikai kopīgiem spēkiem strādājot, mēs eh, panāksim stabilitāti Eirozonā un rezultāts visai Eiropas Savienībai. Paldies! Maņka kungs, līdz ar to esam noslēguši šīs diskusijas un balsojums notiks rīt. L'ordine del giorno reca ora la relazione Nākošais darba kārtības punkts ir Pīpera kungs ziņojums - konkurence aizsardzība gaisa transportā. Došu vārdu tūlīt pat referentam Pīpera kungam lūdzu. Jā, dank. Jā paldies, priekšsēdē kungs. Cienītās dāmas, godātie kungi. Mēs esam brīvības Eiropa, vērtība Eiropa, Mēs esam Eiropa, kas ir par godīgu konkurenci. Mēs esam Eiropas Savienība, kas vienmēr tad ir īpaši spēcīga, kad ir vienota. Amerikas muita uz, piemērot, Eiropas automašīnām, Ķīnas lētie tērauda un alumīnija importi, ja Eiropas Savienība ir vienota, tad Trumps un Ko neko nevarēs padarīt mūsu rūpniecībai. Protams, ka tas darbojas tikai ar pareizo bāzi, proti tirdzniecības līgumiem, kādus Eiropas Savienība ir noslēgusi ar visām pasaules daļām. Un šāds pamats tagad ir ar 868 dokumentu nodrošinot godīgu konkurenci gaisa pārvadājumu jomā. Tā ir joma, kurā PTO noteikumi līdz šim nav attiecināti. Par ko mēs šeit runājam? Citās pasaules daļās a, ir valsts subsīdijas gaisa pārlidojumiem, un tas kropļo konkurenci.